dosim vārdu autoram Kostas kungam uz piecām minūtēm. Priekšsēdētāji. Okay. Priekšsēdētājs, komisārs kundz. Komisija kuru jūs pārstāvat, vairākas reizes ir paziņojis par savu darbības plānu attiecībā uz pilsētu mobilitāti, e, kas e, jau bija jāiesniedz parlamentā rudenī. Komisija pagājušā gada martā pabeidz konsultācijas par zaļo grāmatu pilsētu mobilizācijai. Pēc tam komisija atkārtoja šo apņemšanos savā darbības plānā attiecībā uz eh, preču transportu loģistiku un tā to atkārtoja stratēģijā, lai varētu internalizēt ārējās izmaksas. Laiks rit uz priekšu, taču darba plāns vēl aizvien nav gatavs. Mēs jau tuvojamies pašreizajā sasaukuma beigām, un tas eh, rada bažas, un arī manai parlamentārai komisija rada bažas, ka ļoti daudz no tā darba, kas ir paveikts šo gadu laikā, ir bijis veltīgs. Komisārs Kundze, vai jūs varētu? Man pateikt, ka darba plāns ir gatavs un ka tas tiks publicēts tuvāko nedēļu laikā, lai varētu dot iespēju mūsu parlamentam uh, Eh, saņemt šīs rekomendācijas eh, attiecībā uz jauno pilsētu kultūru, kas, pieņem, kas tika pieņemts 2008. Eh, gada jūlijā. Komisārs kundze, pilsētu mobilitāte ir fenomens, kurā būs vienmēr vairāk loka vietējas nekā Eiropas Savienības kompetence. Taču tas nenozīmē to, ka nevajadzētu nekādu valsts vai Eiropas Savienības iesaistīšanos šo jautājumu risināšanā. Un kurš bez Eiropas Savienības varētu definēt Eiropas Savienības lomu? Kas var interpretēt eh, tās robežas, ko nosaka subsidiaritāte šajā, šajā jomā? Komisija un tādējādi Eiropas Savienība. Uh, E, nodot e, tālāk risināšanai šo pienākumu, un mums ir jādomā mobilitātes gadījumā arī par jārisina jautājums par piesārņojumiem e, pilsētā, par CO2 izmešiem, ko rada pilsētas transports, un tāpat arī ceļu drošības problēma. Mēs zinām, ka 50% ceļu satiksmes te gadījumu ar letālām sakām notiek pilsētās. Un Vai mēs varam pieļaut to, ka pastāv atšķirības starp eh, dažādām dalībvalstīm šajā jomā, ka pastāv atšķirības starp pilsētām? Vai mēs varam pieņemt to, ka eh, pastāv atšķirības pilsētās attiecībā uz satiksmes drošību pilsētās, uz eh, pilsoņu piekļuvu mobilitātei. Tās ir pamattiesības, Eh, kurām, kuras Eiropas Savienībai būtu jāgatavē visiem pilsoņiem. Tāpēc ir jādefinē normas, minimālie standarti, eh, taiskaitā finansiāli ir nepieciešams veidot inovatīvas sistēmas un sagatavot, izplatīt statistikas, kas ir drošas un uzticams. Un Eiropas Savienībai ir jāpalīdz meklēt risinājumus, ko piedāvā vietējās pašvaldības Vai jūs varētu nosaukt vismaz uh, pamatojumu, kāpēc tik ilgi kavējas šī pilsētu mobilitātes plāna sagatavošana? Un es gribētu uzdot sekojošu jautājumu. Tā kā netika ņemtas vērās sākotnējās saistības, vai ir kādi pat nopietni iemesli, jo pēdējā laikā mēs eh, Eh, mēs vērojam, ka komisija kļūst aizvien piesardzīgāka, tā aizvien mazāk risina Eiropas eh, iedzīvotāju problēmas, lai netraucētu, eh, netraucētu dalību valstis. Es domāju, ka vajadzētu Eiropiešiem sākt pozitīvāk eh, eh, skatīties uz mūsu institūcijām, un šāds darba plāns tik tiešām varētu būt nopietnas risinājums. Eh, komisijas vārdā Vasilju kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribētu Ažanī kunga nožēlu izteikt. Viņš ir ļoti svarīgā ceļojumā Japānā Runāšu par lietu. Komisija joprojām vēlas strādāt pie mobilitātes pilsētā jautājuma, jo uzskata, lai gan atbildība par to galvenokārt gulstās uz reģionālām nacionālajām varas iestādēm dažās jomās varētu būt pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Pilsētas, protams, ir ļoti atšķirīgas, bet izaicinājumi ir līdzīgi. Šīs problēmas mobilitātē ir lielas un aug, tās ietekmē daudz pilsoņus. Runājot par satiksmes drošību, grūtu pieeju sabiedriskajam transportam, dažādiem sastrēgumiem, piesārņojumu un veselības problēmām. Lai uzsvērtu šī jautājuma nopietnību, sniegšu dažus skaitļus. 60% iedzīvotāji dzīvo pilsētās, 85% IKP tiek veidots tieši pilsētās Eiropā. Taču pilsētas ražo arī 40% emisijas CO2, un divi no trīs satiksmes negadījumiem notiek tieši pilsētās. Un visbeidzot sastrēgumu, kas ir viena no pamatproblēmām. Āda apmēram 1% zaudējums IKP līmenī visā Eiropā. Tāpēc mobilitāte ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs sasniegtu savus mērķus ekonomiskajā izaugsmē, klimata izmaiņu un citu jautājumu ziņā. Tāpēc komisija ir sākusi darbību kopš 95. gada, lai apmainītos ar informāciju par labāko praksi. Tā ir bijusi ļoti laba civitas programma, kas sākās 2000. gadā, 2007. gadā zaļā grāmata veidoja jaunu kultūru šajā jomā, noteica dažādas jomas, kur varētu būt komplementāra darbība Eiropas Savienības līmenī. Uh, lai pilsētas būtu zaļākas un drošākas un transports pieejamāks. Taču ko var darīt konkrēti Eiropas līmenī? Mēs varam palīdzēt vietējām varas iestādēm īstenot Eiropas politiku, izmantot Eiropas finansējumu. Mēs varam inovatīvās pieejas īstenot šajās pilsētās, izmantojot zemākus izmaksas. Mēs varam veidot jauno tehnoloģiju, tirgus, automašīnas, transporta līdzekļus, kā arī harmonizēt jauno tehnoloģiju ieviešanu. Eiropas Savienība var arī virzīt varas iestādes uz savstarpēji savietojamām sistēmām un vienotā tirgus funkcionēšanu. Tāpēc komisija turpinās darbu jo uzskatām, ka ļoti daudz, ko mēs varam gūt, strādājot Eiropas Savienības līmenī, atspoguļot dažādas iniciatīvas visos citos līmeņos. Atbildot uz jūsu jautājumu, kāpēc darbības plāns mobilitātei kavējās? Tas kavējās tāpēc, ka apstākļi nav labvēlīgi līdz 2008. gada beigām. Taču viceprezidents Tajānī vēlētos uzsvērt, ka viņš turpinās strādāt pie darbības plāna pieņemšanas un politikas izstrādes, pilnībā ņemot vērā proporcionalitātes un subsidiaritātes principus. Komisija negrib pieņemt vienu risinājumu visiem Mēs vēlētos izveidot dažādu instrumentu paketi īstermiņa un vidējā termiņa gadījumiem, lai pilsētas integrētā veidā varētu tos izmantot, risinot savus mobilitātes jautājumus. Un tad vietējās varas iestādes varēs nolemt, kurš instruments tām ir derīgāks, ņemot vērā mērķus. Lai atrisināt Eiropas stratēģisko lomu šajos jautājumos Ažānī kunga. Mērķis ir ar konkrētām darbībām demonstrēt, kā mēs veidojam pievienoto, Eiropu, Eiro, pievienoto vērtību Eiropas līmenī, ņemot vērā zaļo grāmatu un diskusijas ar ieinteresētajām pusēm. Ir izveidots Uh, darbību plāns, kas tiks uzsākts šajā gadā, lai veidot jaunas inovatīvās tehnoloģiju veidu. Mēs esam pat jau izsludinājuši konkursu uz ieteikumiem, kas varētu sniegt 50% finansējumu projektiem, kas tiks izvēlēti jaunā, efektīvā, tīrā tehnika, varētu tikt martā izvēlēt šajos gadījumos, tad mēs veidosim interneta vietni, kur varētu būt šo transporta līdzekļu iepirkšanas konkursu. Aprīlī mēs ķersimies pie cita jautājuma. Runāsim par likumdošanu un finansējumu Eiropā, kā arī labākās prakses jautājumiem ar ieinteresētajām pusēm domāsim arī par civitas programmas nākotni, kā izmantot uzkrāto pieredzi. Un visbeidzot, kā palielināt informāciju un zināšanas par mobilitāti. Mēs sāksim pētījumu saistībā ar zaļajām zonām un meklēsim iespējas, kā padarīt sabiedriskā transporta sistēmas savstarpēji savietojamākas. Veidosim arī ekspertu tīklu, kas varētu domāt par internalizācijas jautājumu un ārējo izmaksu internalizāciju. Domāju, ka šī pakete, kas drīz sāksies Eiropas līmenī, būs labs pamats, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, šajā mobilitātes pilsētā jautājumā. Paldies! Un tagad uzklausīsim runātājus eh, grupu vārdā. Vispirms Raka grupas uz divā, eh, kungs uz divām minūtēm. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, ar visu cieņu komisijai un jums, protams, kā cilvēkam. Es domāju, ka jums, jūs nesat atbildējusi uz Kostas kungu uzdoto jautājumu. Jūs nācāt klājā ar labu vēstījumu, jūs eh, sacījāt, ka, eh, protams, daudz ko, ko mēs esam jau lasījuši zaļā grāmatā par pilsētu mobilitāti, jūs sacījāt, ka mums ir jāmeklē Eiropas risinājumi Eh, kādi būtu piemēroti daudzām vai pat visām Eiropas pilsētām tādā vai citā veidā, eh, reizēm līdzīgā vai atšķirīgā veidā. Bet eh, par to mēs bijām gandarīti jau, jau pirms vairākiem mēnešiem, un mēs ar, tomēr ar nepacietību gaidījām komisijas priekšlikumus. Un, ja ir eh, tāds vēstījums, kuru mēs noprotam no jūsu uzstāšanās, tad eh, mēs noprotam, ka trīs vārdos darbības plāna nebūs. Kāpēc? Parlaments, eh, parlamentā un Eiropas Savienības institūcijās mēs bieži dzirdām, ka tā vai cita dalība valsts uzskata, ka subsidiaritāte ir nozīmīga un ka šis jautājums tiek skatīts arī komisijā, parlaments ir nācis klajā ar skaidriem priekšlikumiem un ka mēs nevēlamies nodarboties ar subsidiaritāti un jūs atkal atgriezāties pie šī paša jautājuma. Jūs eh, runājat par kādu plānu, kas varētu, eh, kas varētu eh, ka šeit nevarētu būt plāns, kas ir pilnīgi vienots visiem, bet es domāju, ka šo, šo problēmu tomēr ir jārisinā, ņemot vērā savus solījumus. Tāpēc, ka mums ir jābūt labai programmai. Nākošais runātājs Savarīkungs no sociālistu grupas parlamentā. Paldies, komis priekšsēdētāji komisārs kundze. Jūs mums tikko apstiprinājāt Eh, ka eh, parlaments tik tiešām ir uzņēmies iniciatīvu šajos jautājumos. Un arī eh, apzinoties to, cik pilsētas transports jautājums ir svarīgs un ņemot vērā Eiropas klimata plānu, Eiropas Savienībā. Uh, E, tomēr ir spiest interesēties par e, pilsētu mobilitāti. Baro kungs e, zaļajā grāmatā norādīja, ka mēs apsolām darbības plānu. Šodien jūs nevarat noliegt šo darbības plānu un jūs nevarat arī to iztenot bez jebkādas redzamības no parlamenta puses. Un tāpēc man no saviem kolēģiem, no Rainer Rako un no citiem, uh, mazliet šo cēliņu iestaigāt, un šoreiz e, parlaments ir gatavs veidot darbības plānu ar iniciatīvas ziņojumu, e, iniciatīvu, ko jūs nevēlaties e, uzņemties, un šī iniciatīva varētu būt politiski ļoti nozīmīga, jo šeit jaunais transporta komisārs Eiropas Savienībā arī Eh, kurš tiks uzklausīts transporta komitejā, viņa iecelšanā matā būs ļoti lielā mērā no tā atkarīga. Un es domāju, ka eh, šobrīd komisija atkāpjas ik vienas iebildes, ik vienas dalībvalsts priekšā. Un es domāju, ka šobrīd Eiropas Savienība ir izlēmusies vairs uh, nestrādāt ar kopienas jautājumiem, un mēs tomēr gribam runāt par darbības plānu un rīkoties tā, lai nākamais e, transporta komisārs e, uzņemtos e, attiecīgās saistības. Nākošais runātais Bob Vī no liberāļiem un demokrātiem. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze ar visu cieņu komisārs kundze, kāda piekrīt jūsu amatam un jūsu personai, es gribētu pēc jūsu uzstāšanās pieminēt divas lietas. Vai nu jūs gribējāt noslīcināt dzīvi, vai jūs vienkārši runājat aplinkus. No vienas puses jūs atgādinājat, kādas bija dažādās nodaļas, kas bija jāiekļauj darba plānā. Un es domāju, ka kolēģi un es pats varam tikai izteikt gandarījumu par to, ka šajā sarakstā tiek atrasti, atrasti mūsu galvenie priekšlikumi. Jūs mūs apliecināt tik tiešām, ka komisija ja jūsu rīcībā ir elementi, visi pieejami, lai varētu publicēt šo darba plānu. Un es domāju, ka šeit varētu būt četri skaidrojumi. E, jūs pirmajā teikumā, otrajā daļā, ja es pareizi sapratu tulkojumu, nosacījumi nav labvēlīgi komisijā. Tātad pirmais nosacījums varētu būt uh, vai transporta ģenerāla direktorāta iekšienē pietrūks tehnisko, eh, tehnisko iz, informāciju. Savukārt Baro kunga sacītais eh, mums liek domāt, ka tehniskā informācija ir pietiekama. Otrā hipotēze, jūs sakāt, ka varbūt, ka šobrīd eh, nosacījumi nav no labvēlīgi, vai tas nozīmē, ka E, pretestību izrāda dalībvalstis, bet e, komisārs kundze komisija ir neatkarīga no dalībvalstīm, un es negribētu ticēt, ka jūs būtu padavušies dalībvalstu spiedienam. Tādējādi mēs nonākam pie trešās hipotēzes, jo tā kā labvēlīgie nosacījumi nav panākti, tas to varētu nozīmēt, ka pašā komisijā ir domstarpības, kur rezultātā jūs nevarat nākt klāt ar darba plānu. E, Es ceru, ka tomēr tā tas nav, vai arī jūs atsakāties no debatēm ar pašreizējo parlamentu, lai to pārcelt uz nākamo sasaukumu. Un ņemot vērā mūsu attiecības ar vicepriekšsēdētāju Barokungu, zaļās grāmatas sagatavošanas laikā es tam negribētu ticēt. Mēs esam pavisam netālu no parlamenta vēlēšanām, un darbības plāns būtu lielisks veids, lai mēs varētu parādīt mūsu līdzpilsoņiem, cik tuva Eiropas Savienība ir tuva šīm problēmām, kuras jūs pat uzskaitījāt. Un es izsaku ļoti dziļu nožēlu par šo kavēšanos, un es ceru, ka jūs visīsākajā laikā varēsiet šīs problēmas novērst. Paldies, zaļo grupa Krāmer kungs uz pusotru minūti. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Jā, paldies priekšsētāji. Nepastāv nepārtraukti atliekot šo jautājumu, nav pieņemams, jo ir šis jautājums ārkārtīgi svarīgs visiem mums. Pilsētās rodas lielākā daļa mūsu ogliskābo gāzu emisiju, un ar labāku transportu politiku Eiropas Savienība varētu sasniegt klimata pārmaiņu politikā noteiktos mērķus, un 90% no ceļojumiem ar auto pilsētā ir lēnāki par 5 kilometriem, un līdz ar to varētu kaut ko mainīt, ieviest kājām gājēju zonas, vairāk metro un vilcienu. Un es gribētu uzzināt, kā jūs varētu vairāk palīdzēt valstīm. Mums ir zaļā grāmata, mums ir komisijas paziņojums, bet mums šeit ir pievienotā vērtība, un mēs no zaļajiem vēlētos uh, saņemt vairāk papildu finansējumu, lai kļūtu vidēji draudzīgāki. Un līdz šim lielākā daļa fondu ir piesaistīti ceļu būvniecībā, nevis dzelzceļa attīstībā. Mēs vēlētos vairāk līdzekļu novirzīt tieši šādam mērķim, un kā jau mēs aicinājām pēdējā dzelzceļa pakatē, mums ir labs mobilitātes plāns, un mēs varētu to sasniegt un mērētu uzlabot arī drošību uz ceļiem varētu samazināt ātrumu ierobežojumu un atvēlēt konkrētus ceļus, kur varētu braukt ātrāk, un tas arī samazinātu negadījumu ceļojiem, jo 40 tūkstoši cilvēku katru gadu iet bojā uz mūsu ceļiem. Paldies. Nākamais runājotājs Pasakungs, lūdzu. Priekšādātāji, dāmas un kungi, Žēl, ka šis dokuments tik ļoti kavējās, to starp arī rīcības plāns 70% Eiropas iedzīvotāji dzīvo pilsētās. Un mēs esam ieinteresēti nodrošināt viņiem labāku un drošāku sabiedrisko transportu, kas būtu arī vidēji draudzīgāks. Līdz ar to es ceru, ka dokuments, kad tas tiks publicēts, būs ne tikai ar jaunajām tendencēm, bet ar jauniem izvērtēm attiecībā uz divriteņiem un pārvietošanos ar kājām, un tad pilsoņi varētu izvēlēties, kas attiecīgajā vietā viņiem šķiet vispieņemamākais veids. Šāds ir pamatveids, kā vajadzētu rīkoties, un tad mēs varētu nodrošināt pabalstu, izmantojot struktūru fondus, nodrošināt eh, to līdzekļu šādam mēķim. Čintinī kundze. Signora prezidente, signora komisārja. Paldies, priekšsētāji, paldies, komisārai. Es būtībā par piekristam, ko teica kolēģi. Pilsētu vide šobrīd ir ļoti svarīga mūsu ikdienā, ne tikai tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajās pilsētās. Dati no komisijas zaļās grāmatas norāda par jaunu grāmatu, jaunu kultūru pilsētās un norāda, ka vairāk kā 60% cilvēku iedzīvotāji Eiropā dzīvo pilsētās un rada nozīmīgu devumu visas Eiropas IKP, kā jau komisāri minēja. Un jāpaturprātā, kāda ir uh, sastrēguma lielākajās pilsētās, un mēs redzam, ka šī problēma tikai vēl ar vien sāsinās, un arī vidas jautājums ir ļoti būtisks. Jāņem vērā, kādus centienus izdarījis tieši parlaments pēdējā laikā attiecībā uz vidas politiku. Un mēs Eiropas līmenī daudz naudas tērējam, pie vesels 2 miljārdus reģionu attīstības fondā no 2007. līdz 2013. gadam, un tagad mēs vēlamies tērēt 8 miljārdus eiro. Kohēzijas fondi arī tiks izmantoti. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienībai ir kopēja politika un rīcības plāns un vispārēji kāda organizācija, protams, ņemot vērā pašvaldību un vietējo valdību autoritāti. Es nevaru saprast, kādēļ tik milzīgs plāns vēl nav publicēts. Un tieši to mēs vēlamies uzzināt no transporta komitejas. Mēs jūtam, ka mēs tuvojamies beigām un būs jauns vēlēšanas, tādēļ lūdzu padomājiet, lai varētu turpināt šo rīcības plānu par pilsētu mobilitāti, lai mēs varētu iegūt pozitīvos rezultātus no tām. Nākamais runātājs lūdzu Obričs. Priekšsētāja komisāra ir pilnīgi skaidrs, ka jautājumi, kas saistīti ar pilsētas transportu, ir ārkārtīgi svarīgi gan no ekonomiskās attīstības viedokļa, gan no vidas aizsardzības viedokļa Bez šaubām šo eh, problēmu nevar apšaubīt. Strādājot pie zaļās grāmatas, ir izkristalizējušās citas problēmas. Un ir jārunā par kompetenci sadalu starp pašvaldībām, valsts valdībām un Eiropu. Ir bažas vai par to, vai Eiropas Savienībai vajadzētu iejaukties vietējās lietās, vai arī tās labāk atstāt valstu varas iestāžu ziņā. Vēlos piesaistīt jūsu uzmanību tam, ka debašu laikā ir parādījies vēl viens jautājums, proti vai zaļā grāmata mums sniedz darbības, kas palīdzēs pilsētām, vai arī sniedz darbības, kas piespiež pilsētām uh, pieņemt konkrētus pasākumus. Mēs esam vienojušies, ka pilsētām ir jāpalīdz, tās ir jāatbalsta. Un šodien mums rodas jautājums, kāds bija Eiropas komisijas mērķis, prezentējot šo zaļo grāmatu, kāds bija komisijas ilgtermiņa mērķis, vai tā vēlējās izmanto dinamisku darbību, vai arī vienkārši izpētīt, kādi ir viedokļi par šo jautājumu. Mūsuprāt, šķiet, ka pēc pirmās atbildes kas no komisijas puses bija diezgan skeptiska. Un šķiet, ka komisija vēl joprojām domā, ko īsti darīt ar šīm darbībām, kas jau ir sākušās, ir pēdējais laiks pieņemt uh, uh, viennozīmīgu lēmumu. Ilkā Dravīkungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es Gribētu pievienoties tam, ko sacīja kolēģi. Esmu ļoti vīlies, eh, dzirdot jūsu atbildi. Jūs sacījāt, jā, komisija nāks klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz mobilitāti pilsētās. Jā, protams, tas ir saprotams pats par sevi, bet ne nu jau to mēs jautājam. Mēs vēlamies no jums eh, konsekventu redzējumu, darbības plānu kurā būtu detalizēti izklāstīts, kāda pasākuma, kāda priešlikuma tiks sagatavoti e, un izveidot komisijā tuvāko gadu laikā, lai mēs varētu par šiem tematiem organizēt debats. Ne tikai e, mūsu vidū, bet arī uzklausot sabiedrisko domu un arī uzklausot visas ieinteresētās puses un visus e, nozars e, spēlētājus. Tāpēc es gribētu, lai jūs to darītu zinām saviem kolēģiem un uzstātu uz to, lai tu, eh, pēc šīm debatēm parlamentā mums līdz sasaukuma beigām būtu priekšlikums. Kolēģi par to jau runāja. Pilsētu mobilitātes ir tik tiešām, kas attiecas uh, uz pilnīgi visiem. Mēs visi saskaramies ar problēmu, kas ir saistīts ar mobilitāti, un Eiropas līmenī Eiropas Savienība var būt ar ļoti nozīmīgu lomu, lai varētu atrisināt tās problēmas, kas ir saistītas ar pilsētu mobilitāti, un gan kā investori jaunās tehnoloģijās, gan arī izstrādājot eh, jaunus standārtus Eiropas Savienība var strādāt eh, piemērotā līmenī, lai veicinātu labās, labākās prakses ieviešanu, uzsākt finansējumu mehānismus un tā tālāk. Un tāpēc, eh, priekšsādā eh, komisārs kundze, es gribētu tik tiešām uzstāt, lai jūs pārskatāt savu atbildi un lai komisija maksimāli drīz nāk klajā ar priekšlikumu. Un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras tikau kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Eh, darbības eh, plāns eh, par pilsētu mobilitāti ir ļoti nozīmīga, un mēs visi gaidām šāda plāna izveidošanu. Arī pil Eiropas pilsoņi gaida no mums šādu atbildi, jo lai varētu samazināt piesārņojumu pilsētu vidē, lai varētu samazināt sastrēgumus, mums ir jāinvestē inteliģentās transporta sistēmās. Pagājušajā gadā mēs apstiprinājām ziņojumu par ekoloģiskiem transporta līdzekļiem, un E, tas bija piemērs pagājušajā gadā, tāpat arī e, e, ar valsts palīdzību mēs varējām iepirkt pilsētu autobusus mūsu valstī, kas ir ekoloģiski. Un es arī domāju, ka ir, jums ir jāņem vērā pilsētu mobilitātes jautājumu. Komisārs Kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs Kundze. Godātie parlamenta locekļi, es tiešām augstu vērtēju jūsu viedokli, nodošu jūsu rūpes Ašānī kungam, kurš, cik es zinu, joprojām uzskata, ka šis darbs ir jāturpina. Darbības plāns ir komisijas 2009. gada darba plānā, atrodams arī vietnē, un komisārs ir apņēmīgs to īstenot. Izvērtējums ir paveikts, un, manuprāt, mēs varam cerēt, ka darbības plāns šajā gadā sāks darboties. Debates tiek slēgtas. Un tagad mēs pārējām pie nākamā mutiskā jautājuma komisijai par apraides paziņu pārskatīšanu valsts atbalsts sabiedriskajām raidu organizācijām. Un es dodu vārdu autoram Viserkungam uz piecām minūtēm. Mevrouw de voorzitter,